Labrīt, dāmas un kungi! Ja mēs runājam par terorismu, es domāju, ir arī atbilstošais brīdis runāt par interoperabilitāti, jeb sadarbspēju. Pēdējo divu, trīs gadu laikā mēs esam apzinājušies, cik svarīgi ir garantēt dažādu datu bāžu sadarbspēju un ar kādiem risinājumiem to vislabāk varētu garantēt. Um. We look at interoperability from a wider Sadarbspēju mēs aplūkojam caur plašāku prizmu. We have looked at interoperability from a esam aplūkojuši šo jautājumu tādā plašākā perspektīvā, ne tikai tā tehniski, bet arī uh, domājot uh, par uh, dažādiem attīstības virzieniem. Šeit varu pieminēt augsta līmeņa ekspertu grupas darbu. Mēs uh, domājam ne tikai par vienkāršāku piekļuvi datiem, bet par tādu um, vienotu, saskaņotu ES drošības arhitektūru un holistisku uh, robežu pārvaldību. Tas arī uh, sasaucas eh, ar sadarbspēju starp sistēmām. Eiropol šeit var spēlēt. Traditionally um, has support. The, uh, eh, nozīmīgu lomu. Mēs uh, esam pieredzējuši, ka Eiropola ir ļoti nozīmīgu darbu veicis, atbalstot dalību valstis cīņā pret terorismu. Mēs esam arī sadarbojušies ar valstīm, domājot eh, par izmeklēšanas darbu un preventīviem pasākumiem. Pēdējo divu gadu laikā, eh, pievēršoties eh, sadarbspējai, mēs eh, sapratām, ka arī policijas spēkiem un robežsargiem ir jāizmanto šie dati gan tādā preventīvā veidā, gan arī domājot par to ikdienas izmantošanu gan robežu apsardzes dienestos, gan arī tiesību iestādēs. Kā tas uh, darbojas reālajā dzīvē? Mutual benefits to use information from criminal investigation. Es uh, tā, varētu pastāstīt, kāds tad tiek izmantots arī krimināla izmeklēšanā, lai varētu preventīvi vērsties pret arī vēl nepastrādātiem noziegumiem un lai varētu labāk arī uh, veikt darbu robežu uh, apsardzes dienestos. Mēs runājam par vairākām pakāpēm. Pirmām kārtām autorizācija. Uh, Tad, kad eh, tika izstrādāts ETS priekšlikums, eh, tur ir arī atsevišķa nodaļa veltīta uh, Eiropolam. Ja mums uh, būs uh, saulaicīga informācija par bīstamām personām, um, par. Uh, kas vēlas ierasties Eiropas Savienības teritorijā, kas vēlas aizpildīt šo ETIAS veidlapu, mēs jau saulēcīgi varam ar šo informāciju iepazīties. Mēs varam arī izmantot uh, izlūkošanas informāciju, uh, krimināla izmeklēšanas rezultātā iegūtus datus, un es pie tā vēl atgriezīšos nedaudz vēlāk. Mēs varam runāt arī par nākamo pakāpi pirms ierašanās pārbaudi. Tātad pirms uh, cilvēki, pirms lidmašīna nolaižas kādā lidostā, jau ir iespējams uh, apkopot informāciju par pasažīriem, pasažieru datu reģistru, lai zinātu, kas ieradīsies vienā valstī. Mm, uh, un arī uh, nosprost jau konkrētus mērķus. Tad, kad šīs personas ir ieradušās konkrētās valsts teritorijā, var joprojām izmantot Eiropolu datus, veikta papildus pārbaudas, ja pastāv pamatots šaubas par konkrētajiem cilvēkiem. Lai būtu iespējams šos datus pārbaudīt vēlreiz, eh, tie nav tikai uh, eh, Eiropola dati, bet arī cita veida dati, kā jūs redzat šajā prezentācijā ja mēs runājam par uh, to informāciju, kas ir pieejama robežsargiem, ka to varētu izmantot arī tiesības sargājušies iestādes, tas noteikti arī ir tāds uh, auglīgs process. Uh, var apmainīties ar šo informāciju par cilvēkiem, uh, kas varētu būt arī nodziedznieki, un tad uh, robeža dienas rīcībā esošo informāciju var izmantot arī policija savā izmeklēšanas darbā kur šie cilvēki ir devušies, kāda ir bijusi viņu pārvietošanās konkrēts valsts teritorijā, kur viņi ir atrodušies arī pirms nozieguma pastrādāšanas un tā tālāk. Tātad dienesti un struktūras var izmantot viens otra rīcībā esošo informāciju. Tas ir tāds papildinošs raksturs. Mēs mēģinām arī to visu aplūkot tā mm, holistiski. Uh, ne tikai pievēršoties atsevišķām kategorijām, mēs uh, arī palīdzam dalību valstīm, kas uh, gatavo pasažieru datu bāzes, tāpat arī ar Frontex uh, sastrādājamies, uh, lai domātu par soļiem, kas sperami nākamo 3-4 gadu laikā. Mēs runājam par zināmiem mērķiem. Dati, kas ir pieejami atbildīgajām iestādēm, uh, Es gribu šeit arī pieminēt uh, datus, kas tiek iekļauti tā sauktajā watch list, lai dalību valstis to varētu izmantot un varētu arī uh, izvērtīt uh, šos dažādos ceļotājus, lai dalību valstis varētu piekļūt uh, watch list, uh, izmantojot informāciju, kas ir nepieciešama arī uh, Informāciju, ceļošanas informāciju var izmantot Eiropol, mēs varam pieprasīt dažāda veida ceļošanas informāciju, ja vēlamies. Uh, Pat vēl svarīgāk ir runāt par nezināmiem mērķiem, unknown targets. Mums ir ārkārtīgi daudz uh, krimināla rakstura informācijas, un to var izmantot, uh, tā teikt, atlasot, filtrējot personas, kas varbūt nav ar sodāmību, bet kas ir rīkojušās uh, atbilstot dažādiem tādas nelikumīgas uzvedības modeļiem un tā mēs varam šo uh, uzvedību jau ļoti ātri izanalizēt. Ja mēs runājam par noziedzniekiem un teroristiem, uh, Viņi, protams, arī izmanto iepriekš gūto pieredzi, ja viņi redz kādas vājās vietas valstī, tādu potenciālo upuri, viņi to arī izmanto, mm, arī, piemēram, uh, uzbrūkot jūs mašīnai vai ielaužoties jūs mājās. Viņi tātad jau iepriekš ir novērojuši, kur ir tās vājās vietas, kur, kuras var izmantot savās kriminālajās aktivitātēs, un to viņi pēc tam izmanto arī atkārtoti piemēram, arī uh, seksuāli noziedznieki, narkotiku kontrabandisti. Ja mēs izanalizējam viņu pārvietošanās uh, modeli uh, pa dažādām valstīm, mēs varam jau ātrāk atlasīt uh, šīs aizdomīgās uh, pārvietošanās modeļus. Mēs uh, arī uh, vēlamies standartizēt šo informāciju sadarbībā ar dalību valstīm un arī ne ES dalību valstīm, uh, rūpējoties par tādu harmonisku un saskaņotu sadarbību. Mēs runājām par sadarbspējas principiem. Uh, sadarbspēja nav pašmērķis, tas ir līdzeklis, lai kaut ko sasniegtu. Ja mēs runājam par sasniegumiem, ko tad mēs vēlamies pirmām kārtām panākt? Rezultavi, rezultātus, efektivitāti lai arī um, aizpildītu tukšās vietas datu kopās. Ja ir pamatot, uh, pamatot argumentācija piekļūt datiem, tad piekļuve tiek nodrošināta visiem nepieciešamajiem datiem. Arī efektivitāte ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors, ir jāgarantē efektivitāte, lai nebūtu dubultošanās, lieka darba patēriņa, lai nebūtu divreiz jāievada viens un tas pats meklēšanas termins datu bāzē. Datiem ir jābūt kvalitatīviem, akurātiem, aktualizētiem. Tas ir patiešām no svara. Daudz protams, ir jāievēro arī visi datu aizsardzības principi. Whilst being most appreciative of the work that has been done, and if we've tried from the side. Eiropol arī mēģināja ļoti aktīvi iesaistīties dažādu dokumentu lēmumu pieņemšanā, par kuriem tika uh, lēmts pēdējo gadu laikā. Uh, Ir arī bijuši uzlabojumi, bet ir vēl daudz darāmā. Gribēju pievērst jūsu uzmanību um, dažiem faktoriem. Nu, tas nav domā, tā, tā nav jāuztver kā kritika, vienkārši kā viela pārdomām. Ja mēs runājam par sadarbspējas priekšlikumu, ir divas jomas, kurās ir iespējams manevrēšanas. Uh, kustības, eh, lai mēs eh, nepalaistu garām būtiskus attīstības standartus. Pirmām kārtām, eh, ja mēs runājam par datiem, uh, dati tiek piedāvāti, lai varētu veikt rūpīgākas pārbaudes, savstarpējās atbilstības pārbaudes, bet mēs gribam izveidot arī tādu portālu, kur datiem var uh, piekļūt gan operatīvās analīzes, gan cita veida analīzes nolūkos, lai dalību valstis varētu uh, šo meklēšanu izmantot efektīvāk. Ir arī eh, svarīga biometriskas dabas informācija, ko varētu izmantot, piemēram, ja kāds no Indonēzijas vēlas eh, pieprasīt vīzu eh, kādā no ES dalību valstīm, bet mēs no Austrālijas esam saņēmuši informāciju, ka tas ir ārvalstu kaujinieks, tad mēs, protams, šim cilvēkam varam atteikt vīzu. Mēs esam arī uh, Uh, iepazinušies ar dažādām iniciatīvām, ko ietekmēs sadarbspējas priekšlikums runājot par dažādiem piekļūs režīmiem. Šie piekļūs režīmi ir ļoti atšķirīgi. Dažreiz prasības uh, apstiprināšana notiek ar vienas procedūras palīdzību, citreiz atkal ar atšķirīgas procedūras palīdzību. Mēs gribētu harmonizēt visu šo administratīvo uh, koridoru, lai būtu viena veida uh, apstiprināšanas procedūra. Un, protams, apstiprināšanai, pārbaudīšanai ir jānotiek, bet procedūrām ir jābūt harmonizētām, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par, piekļu, par vienošanām, kas attiecas uz piekļuvi, arī šeit ir atšķirības starp ES un Schengenu. ja mēs eh, izsakojam preču un personu pārvietošanās režīmiem, pie robežām ir viena veida pasākums spēkā, bet tas, kas attiecas eh, uz eh, robežsargiem un muitas ierēģiem ārpus Schengenas, ir atšķirīgi. bet tas uz to neatiecas arī PDR nolīgums ir Eiropas Savienības muitas kodeks un, eh, piemēram, muitas ierēģiem nav piekļūst konkrēta veida informācijai. Mums vajadzētu domāt par harmonizāciju, lai mēs arī būtu labāk informēti par to valstu, par tām valstīm, kas nav Schengenā vai, piemēram, muitas savienībā. Agrāk Stīvens skundze uzdeva jautājumu par to, vai ir iespējams visus datus iekļaut ES līzā datu bāzē. Mums saprotam, ka šie dati tiek izmantoti konkrētos apstākļos, konkrētiem mērķiem. Ja viss tiks ievietots ES līza, tas būs jāizmanto nu, tādā ļoti plašā veidā, un ir ļoti daudz arī, piemēram, tiesību sargājušo iestāžu, kam ir uh, iespējas vai atļauja piekļūt datiem, piemēram, ja runā par Schengens informācijas sistēmu, Juradak vai cita veida bāzēm. Tur attiecas, uh, tātad šos datus izmanto konkrētos apstākļos. Ja mēs runājam par uh, e, e, Europolu, pirmām kārtām ir jāgarantē aizsardzība pret uh, tādu pamatīgu noziedzīgo vai teroristu apdraudējumu. Ja mēs visus datus, uh, piemēram, iekļautu konfidenciālā datu bāzē vai ierobežotas piekļuvas datu bāzē, tad būtu jāinvestē patiešām ārkārtīgi daudz līdzekļu visās dalību valstīs, lai to panāktu. Nu, tā nav tāda ilgtspēlējoša procedūra. Iepazīstoties uh, ar dažādiem iespējamiem uh, ietvariem, ko varētu izmantot, ir jāsaprot, kā dati tiek apstrādāti. Jau tagad esam sastapušies ar grūtībām, eh, ņemot vērā izlūkdienestiem pieejamos datus, ir dati, kas tiek, eh, piemēram, apkopoti un pārvaldīti nacionālā līmenī, ES līmenī. Šeit var pieminēt ETS eh, e datus un mēs vēlamies informāciju izmantot pēc iespējas uh, rezultatīvāk. Ja mēs runājam par ne ES dalību valstīm, tās arī var apstrādāt datus. Uh, konkrētā veidā, ja, piemēram, ir neatbilstība starp uh, tiem datiem, uh, ko uh, cilvēks ir sniedzis par sevi, pieprasot uh, ceļošanas atļauju, un PDR datiem mēs vēlamies, lai, piemēram, robežsargs par to tiktu informēts lai viņš varētu jau sagatavoties un iepazīties ar visiem šīs personas datiem, lai varētu arī saprast, kādēļ ir šāda neatbilstība. Uh, Pēdējo 20 gadu laikā esmu iepazinies ar vairākiem piemēriem, kam ir jāpievērš uzmanība dažādās dalību valstīs, piemēram, Nīderlandē. ir šī labklājības sistēma, sociālās sistēmas, un ja kāds cilvēks, piemēram, dzīvo grūtākos apstākļos, mēs varam pamatot viņam sociālā pabalsta piešķiršanu bet tad mēs, eh, piemēram, no kāda cita iekasējam eh, ļoti augsts nodokļus par automašīnas nopirkšanu. Mēs konstatējam, ka šis cilvēks it kā ir reģistrējies kā masturīgais un tad ir nopircis ļoti dārgu automašīnu tajā pašā laikā. Nu, tad ir jābūt arī šīm datu bāzēm savienojamām, lai valdība zinātu, ka šim cilvēkam nepienākas pabalsts. Tāda, lūk, ir šo sistēmu sadarbspēja. Tas pats attiecas arī uz datiem, ko cilvēks sniedz par sevi. Ja ir, piemēram, eh, divi it kā eh, biometrisku datu kopumi, kas ir identiski, bet eh, uz tiem attiecas atšķirīgi vārdi, nu jā, tad arī tas jau rada aizdomas. Un ja kāds pieprasa ceļošanas uh, Uh, atļauju, lai dotos pie uh, slimā tēvoča Parīzē, bet tad uh, dodas uz Berlīni, nu tad tur jau kaut kas ir aizdomīgi. Komentāri bez zāles, bet diemžēl bez mikrofona. Vai tas attiecas tikai uz pasažieru, uz um, avio pasažieru datu reģistriem? Jā, bet nu, tur mums ir uh, jāskatās arī uh, kāda informācija tiek apkopota, ir jāgarantē, lai, piemēram, būtu nu, tāds trauksmes signāls vai brīdinājums, ja ir kaut kāda neatbilstības ar dažādu sniegto informāciju. Mēs pie tā strādājam, tas vēl nav pilnībā atrisināts. Nu, nav jau tā, ka visiem ir pilnīgi jābūt piekļuvēji datiem. Mēs to arī nevēlamies panākt. Ir jābūt vienkārši atbilstošiem un precīziem datiem datubāzēs. Tagad atgriezīšos pie tā, ko teicu savā ievadrunā. Sadarbspējas jomā ir paveikts ļoti daudz. Mēs runājam arī par to, kā izskaust tādu iespēju, ka kāds izmanto vairākas identitātes un ir ievietots vairākā sistēmā. Mēs vēlamies izskaust šos baltos plankumus, lai mēs varam arī atrast uh, personas, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk arī kaut kādus aizdomīgus parametrus atrast un konstatēt uh, iepriekšējos uh, noziegumus vai tādu noziedzīgu darbību, lai nākamā gada laikā to visu varētu uzlabot. Paldies! Liels paldies, Burgerteika kungs, liels paldies par to, ka pastāstījāt mums, mums um, par uh, savu darbu, bet tāpat arī sniedzāt mums savus novērojumus un pastāstījāt par tālākajiem ceļiem. Es uh, domāju, ka tas ir ļoti noderīgi mūsu darbam. Iespējams, ka mēs varam uzdot dažus jautājumus, diemžēl nevarēsim izmantot pingpongu procedūru. Uh, došu vārdu visiem, kas pieteicās mm, Gomešas kundzei, Homēras kundzei, Katrīna Kiničī. Vai es varu slēgt sarakstu? Labi. Tātad eh, trīs runātāji un pirmā būs Anna Gomeša. Liels paldies par um, jūsu um, stāstījumu. Liels paldies uh, par to, ka norādījāt arī uz trūkumiem. Tie, protams, ir ļoti būtiski. Mūsu darbs ir identificēt šādus trūkumus, šādas vietas, kas uh, nav um, pietiekami aizpildītas, un, eh, ja eh, es pareizi saprotu, tad šie cilvēki varētu vienkārši pārvietoties ar eh, čārterlidojumiem, un tad viņi nebūtu šajā PNR sistēmā. Nu, varbūt viņi varētu arī ierasties ar privāto līdmašīnu un nosēsties kaut kur Nīcā vai kādā citā lidostā, jo arī privātās līdmašīnas nav iekļauts PNR, neskatoties uz mūsu priekšlikumiem parlamentā. Uh, Es eh, patiešām novērtētu, ja jūs mm, varbūt pat eh, rakstveidā varētu sniegt šo informāciju. Gal galā jūs labāk pārzinat visus šos uh, baltos laukumus, kurus mēs varbūt nespējam tik labi identificēt. Jau ilgu laiku man arī uztrauc tā saucamās zelta vīzas. Uh, um, dalībvalstis, kas uh, pārdod uh, savu uh, pilsonību. Dažās valstīs tas nu, uh, notiek uzreiz, dažās uh, vajag veikt iemaksas, teiksim, kā manā valstī pēc sešiem gadiem var iegūt pilsonību. Tāpat arī var izmantot vairākas identitātes. Man ir pieci vārdi. Es varētu izmantot tikai divus, trīs vārdus, un uh, jau ar šiem diviem, trīs vārdiem es varētu uh, sev radīt uh, vairākas identitātes, un galvā šie čāļi var darīt tieši to pašu. Domāju, ka ir arī citi tādi baltie plankumi, kas um, jau izriet no sava rakstura. Te nav runa tikai par tehnoloģijām un atbilstošiem algoritmiem. Dalībvalstīm vajadzētu patiešām nopietni pievērsties šo balto plankumu aizpildīšanai. Nevajadzētu būt tā, ka tas viss turpinās bezgalīgi. Paldies tagad Monika Holmajere. Vispirms es paldies par eh, ļoti precīzo stāstījumu. Es gribētu uzdot eh, jautājumu ko es ļoti bieži esmu uzdevusi jau uz vietas eh, dalībvalstīs. Mm, robeža sērts izmanto konkrētas datu bāzes. Mm, gribētu zināt, vai šīs datu bāzes ir saistītas ar SIS un vai uh, tām var vienlīdz labi piekļūt. Uh, Tāpat arī drošības dienesti konkrētajās valstīs eh, šķiet nevar nepastarpināti izmantot ETS sistēmu. Līdz ar to eh, šī informācijas pieplūde tiem mm, cilvēkiem, kuri mēģina identificēt eh, personu, uh, nav uh, automātiska, tātad vai šeit nerodas potenciālas uh, cilvēkiem, kas ir bīstami un kas var izdarīt ļoti smagus noziedzīgus nodarījumus. Līdz ar to ļoti sarežģīti šādus cilvēkus identificēt. Esmu dzirdējusi ļoti liels sūdzības par to. Neskatoties uz mūsu mēģinājumiem ar kvestu un tam līdzīgi, šīs grūtības vēl ar vienu pastāv. Vai tas ir saistīts ar kaut kādām tehniskām lietām attiecībā uz datu bāzēm, vai varbūt ir runa par mandātiem. Es eh, gribētu, lai jūs eh, ziņojuma labad eh, sniegtu mums precīzāku informāciju. Mēs vēlamies ziņojumā konkrēti norādīt, kur tieši ir šie trūkumi sistēmās, kas neļauj nodrošināt informācijas plūsmu. Jā, mums parlamentam jau pārmet, ka ir šī informācija pastāv, bet šo informāciju nevar saptināt kopā. Un savukārt drošības dienesti mums saka, jā, bet mēs to nedrīkstam darīt, tāpēc, ka politiķi mums to neļauj, un tieši tāpēc mēs nevaram piekļūt uh, konkrētiem informācijas krājumiem. Mēs gribētu šo aborto loku pāraut. Mēs gribētu zināt, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu efektīvāku terorisma apkarošanu. Mums vajadzētu radīt tam labu pamatu. Paldies, Monika. Tagad Katarīna Kiničī. Paldies. Es arī palēdos pateikties par šo stāstījumu. Tas patiešām bija ļoti aptverošs un saturīgs. Man būtu tāds vispārīgāks jautājums. Tas sasaistās ar uh, iepriekšējās runātājas uzdoto jautājumu. Gribētu zināt, kāda ir sadarbspēja ar meklēšanas portāliem, vai tie tiek izmantoti kā terorisma novēršanas un apkarošanas instruments, un vai arī tas tiek izmantots organizētās noziedzības apkarošanai. Ņemot vērā pašreizējo sistēmu un nākotnē paredzēto sadarbspēju, uh, Ko jūs mums varētu pastāstīt par datu kvalitāti? Tāpat arī gribu zināt par datu aizsardzību. Uzskatu, ka šie aspekti ir pelnījuši mūsu uzmanību. Jo īpaši ir jādomā par mērķi nodrošināt, lai sistēma kļūtu efektīvāka. Tas ir ļoti svarīgi gan korupcijas, gan organizētās noziedzības apkarošanā un novēršanā. Uh, Lielas paldies eh, kolēģiem par eh, uzdotiem jautājumiem, došu jums vārdu, un es arī gribētu jums jautāt, šķiet, ka Anna jau jums lūdza, vai būtu iespējams sagatavot rakstveidā šo ļoti konkrēto jūsu analīzes daļu. Tātad, uh, ko jūs vēlētos uzlabot šajā sistēmā. Mūsu komitejai šāds saraksts būtu ļoti noderīgs. Paldies, priekšādātāji, paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Pirmais, ko es vēlējos teikt, mēs labprāt rakstveidā sagatavosim šo sarakstu ar sistēmas trūkumiem un uh, arī ar to, ko mums izdevies ir jau panākt. Par piekļuvi datu bāzēm Uh, augsta līmeņa ekspertu grupa, kas šeit ir sagatavojusi sadarbspējas priekšlikumu, ir uh, mēģinājusi panākt, lai gala lietotāji varētu iegūt sev vajadzīgo informāciju. Es domāju, ka esam šeit uh, spēruši ļoti svarīgus soļus uz priekšu. Tomēr jāsaka, ka sadarbspēja ir ierobežota. Tā tiecas uz piekļuvi informācijai. Pēc tam um, parādās šie esošie mehānismi, kā var piekļūt informācijai. Tātad, eh, piemēram, jūs uz ielas kādam pārbaudat eh, pirkstu nospiedumus, ja jums ir eh, pamats to darīt, tad biometriskais dienests salīdzinās šo informāciju dažādās sistēmās, un ja um, šī informācija sakrīt, tad ir vajadzīgs pamatojums, lai piekļūtu šai informācijai. Tātad mums vajadzētu harmonizēt un vienkāršot šo procesu, kā tikt līdz nākamajam posmam. Šeit nav runa tikai par to, ka um, mēs nokļūstam līdz šai sakrītošai informācijai, bet ir jāpiekļūst šai informācijai. Tāpat arī ir cita tīpa informācija, kas nav iekļūta Schengens informācijas sistēmā un tā netiek nodrošināta gala lietotājam. Tā ir sensitīva informācija un parasti uh, šādā gadījumā tiek uzsākta procedūra. Un e, gala lietotāji, tie ir apmēram 2,9 miljoni policistu, nevar piekļūt šai informācijai, bet e, ir, piemēram, zināms, ka e, šī informācija ir svarīga, ja te ir runa par bīstamu personu. Un tāda gala lietotājs neiegūst detalizētu informāciju, bet uh, piemēram, nacionālā vai augstākā līmenī, tiek eh, nodots signāls, ka tas ir kaut kas tāds, kas mums ir vajadzīgs. Mēs a, eh, esam mēģinājuši nodrošināt, lai a, eh, mūsu partneru vidū izveidotos uzticēšanās un lai dati tiktu salikti kopā bet nedrīkstētu būt tā, ka visi uzreiz var piekļūt informācijai. Viņiem ir jābūt spējīgiem dot lēmumu, vai šī piekļuve tiks dot vai nē. Tāpat arī mums ir jāpārliecinās, lai visi policisti, kas uh, veic pārbaudas, varētu salīdzināt datus, un tāpat arī ir jāpieņem pareizie lēmumi attiecībā uz uh, operatīvajām darbībām. Man ir viens pavisam tiešs jautājums. E, ja šis cilvēks, kas e, stāv uz e, robežas, viņš ir jārestē, tāpēc ka patiešām viņš ir šī meklētā persona, bet pēc tam tad visa šī informācija tiek pārverzīta no starp dažādām policijas nodaļām Vācijā. Šis cilvēks jau sen būs Francijā. Uh, Es eh, domāju, ka tas viss uh, arī nozīmē, ka mums ir uh, trūkumi sistēmā un mēs nesam spējīgi veikt operatīvās darbības. Šādā gadījumā ir jādarbojas mehānismam, kur uh, robežsargs uh, pārbauda ikvienas personas identitāti, kas pārvietojas Schengens um, zonā. Uh, Un nu, tā ir tāda defaulta pārbauda Schengens informācijas sistēmā. Un ja šajā sistēmā parādās uh, informācija, ka šis cilvēks ir jārestē, tad ir jāsadarbojas ar Schengens uh, zonas partneriem. Nu, ja tas nedarbojas, tad vai nu šie dati nav ievietoti, vai arī datu kvalitāte ir zema, vai varbūt arī citi iemesli. Mēs esam mēģinājuši uh, nodrošināt, lai šī informācija tiktu salīdzināta ar datiem Schengenas informācijas sistēmā, un tāpat arī ir jāizmanto vīza, Eirodak, ETIAS uh, sistēmas, lai mēs uh, nepazaudētu šīs būtiskās uh, saites. Nākamais informācija iespējams ir būtiska, tāpēc, ka tiek veikta krimināla izmeklēšana pret ļoti bīstamu personu, un visticamāk šī persona nebūs atrodama Schengens informācijas sistēmā. Un kāpēc? E, tāpēc, ka um, nav vēlēšanās um, nodrošināt, lai šī informācija būtu pieejama milzīgam uh, cilvēku daudzumam. Un tāpat arī Eiropol mums pastāv iespēja jau agrīnā izmeklēšanas posmā sniegt šo informāciju, um, lai tā ir pieejama dažādām pārbaudēm un tikai tad, kad šī izmeklēšana ir sasniegusi tālāku posmu, šī informācija tiek iekļauta SIS, un tad prokurors saka, ka jā, šis cilvēks ir jārestē. Iespējams, ka uh, šo posmu varētu sekt ar Eiropol datiem, un pēc tam, ja ir runa par datiem no citām sistēmām, tad uh, to savukārt aptvērtu šis pašlaik izskatāmais priekšlikums. Protams, tas viss netiks īstenots viens dienas laikā, šis priekšlikums vēl ar vien nav pabeigts, bet uh, Un tieši šādā virzienā arī iet eh, sadarbspējas priekšlikums. Tātad te ir runa par Eiropas meklēšanas portālu. The third question also relates to. Uh... Jautājums uh, attiecas arī uz datu kvalitāti un dēļu aizsardzību. Es nevaru runāt eh, šeit par Eiropolu, bet mēs esam mēģinājuši panākt, lai mūsu dati būtu pieejami plašākā apjomā. Mēs vēlamies, lai šie dati būtu pieejami. Mēs vēlamies arī, lai būtu pieejamas arī datu apakškategorijas zināmos gadījumos. Uh, Protams, ka kriminālās izmeklēšanas gadījumā un robežkontrolas gadījumā mm, darbs ir atšķirīgs. Ja mums ir informācija, kurai tā īsti nevar uzticēties, mēs nevēlamies, lai šo cilvēku uz robežas aizturētu un mm, turētu apcietinājumā tikai balstoties uz baumām. Taču, ja informācija ir ticama, tad Um, ir jāsasniedz zināms slieksnis, kad uh, sākas darbība. Un tieši šeit arī parādās datu kvalitātes un datu aizsardzības aspekti. Un uh, tieši to mēs arī darām Eiropolā, pirms mēs uh, padaram šos datus pieejamus plašākam lokam. Mēs ļoti labi saprotam, ka mums ir jāsadarbojas arī ar datu valstīm, ar dalību valstīm, kuras ir datu īpašnieces. Tieši tāpēc mums uh, vajadzētu uzstādīt šos sliekšņus, kas neļautu veikt nevajadzīgas pārbaudas uz robežām. Liels paldies! Liels paldies par uh, prezentāciju, liels paldies arī par uh, šīm ļoti detalizētajām atbildēm, ko jūs sniedzāt uz kolēģu jautājumiem. Liels paldies arī, ka esat gatavs uh, sagatavot rakstveida atbildi, kura tiktu um, precizēts eh, tas, eh, ko mēs vēlamies zināt. Protams, eh, ceru, ka būs iespēja arī norganizēt citu dialogu. Ir ļoti svarīgi runāt ne tikai par stratēģiju, bet arī par operacionālo pusi. Galu galā šis dosie vēl ar vienu ir ļoti aktuāls un mums ir ļoti noderīga jūsu sniegtā informācija, jo īpaši, ja runa par sadarbspēju. spēju. Liels paldies! Liels paldies arī, ka bijāt gatavs palikt eh, ar mums mazliet ilgāk. Lai jums eh, laba diena! Un tagad es gribētu aicināt eh, kolēģus, kas piedalās koordinātoru sanāksmēs, palikt zālē. Šo ko, sanāksmi mēs esam sasākuši pēc koordinātoru lūguma, un es vēlētos, lai jūs uzreiz arī paliktu uz